ziņojums no Eiropas Tautas partijas grupas esmu saņēmis paziņojumu, ka Estibans Gonzāles Pons ir um, iecelts budžeta komitejā un viņš stājas Karlos Iturgais vietā.